So, Kolleginnen und Kollegen, bitte präparieren Sie Ihre Abstimmungsmaschinen. Labi, kolēģi, sagatavojiet uh, savas balsošanas uh, ierīces un savas balsošanas kartes. Varbūt arī asistenti un apmeklētāji varētu pārtraukt savus sarunas. So, ich bitte nochmal alle Kollegen, die Plätze einzunehmen. Es aicinu kolēģus ieņemt vietas un pārtraukt sarunas, un tas attiecas arī uz asistentiem un apmeklētājiem. Lūdzu! geht los. Labi, vai varam sākt, kolēģi? Vakar mēs mainījām balsošanas secību. Mēs vispirms balsosim par lolojumu dzīvniekiem un, nē, par 13. punktu par suņiem, kaķiem un mājas saskiem. Tas ir 13. punkts. Ah, es... Wir stimmen jetzt zuerst über 13 ab. Tātad balsosim vispirms par 13. Sveiksim šeit referentu par suņu, kaķu un mājas sēsku tirzniecību un importu. Sāksim balsošanu. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai visi ir nobalsojuši? sagen, die kurze, für, für deutlich. Das ist die kurze Abstimmung. Tā ir īsā balsošana, kas mums šobrīd notiek par suņiem, kaķiem un mājas saskiem. 13. punkts. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 33 pār, 10 pret. Tad pārējām pie galīgā balsojuma. Sākam balsot. This short one, Linda. This short one. Īsais balsojums, saka priekšsādātājs. Team. Ja. Ok, hunde, katzen, reķin. Tātad, suņi, kaķi, seski, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 49 dafür. 49 pār, neviens neatturas, neviens nebalso pret. Mario Perillo vārds. Man nav balsošanas skates priekšsēdētāja kungs tā ierodas, bet vēl nav atnākusi. To mēs pieņēmām zināšanai. Labi, tagad ķeramies pie gārā balsojuma, tātad pie lolojuma dzīvnieku pārvietošanas. Sāksim ar 19. grozījumu, kas par? Pret atturas. Um, nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski 19. punkts. Haben alle abgestimmt? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 35 pār, 14 pret, pieņemts. 20. ir atsaukts, 21. kas par? Kas pret?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 pret, atturas, pieņemts. 25. par, pret, atturas, pieņemts. 26. par, pret, atturas, pieņemts. 27. par, pret, atturas, pieņemts. 28. par, pret, atturas, pieņemts. 29. par, pret, atturas, pieņemts. 30. par, pret, atturas, pieņemts. 32. Pirmais par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tad uh, pārējam pie 37. par, pret, atturas, pieņemts. 185. par, pret, atturas, nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski. 185. grozījums pārbaudam elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 23 pār, 30 pret, noraidīts. 38. kas par? Pret, atturas, pieņemts. 39. par pret atturas pieņemts. 186. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 186. elektroniski sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 25 pār, 30 pret, 1 atturas. Balsojam par 187. par, pret, atturas, noraidīts. 40. par, pret, atturas, pieņemts. 41. par, pret, atturas, pieņemts. 42. par, pret atturas pieņemts. 189. par pret atturas pieņemts. Uh, no zāles kāds vēlas pārbaudīt 189. elektroniski, vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. 32 pār, 26 pret. 120, 189. ir pieņemts. Balsojam par 188. kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 44. par? Pret. Atturas. Pieņemts. 45. par? Pret. Atturas. Pieņemts. 46. par? Pret. Atturas. Pieņemts. 47. par? pret atturas pieņemts, 190. par, pret atturas pieņemts, 48. par, pret atturas pieņemts, 49. par, pret atturas pieņemts, 50. par, pret atturas pieņemts, 51. par, pret atturas pieņemts, 52. ar mutisko grozījumu par,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 atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski 191. sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 33 pār, 28 pret pieņemts. 59. pār. Nē, 59. atkrīt, atvainojiet. Balsojam par 60. Kas par? Pret? atturas pieņemts. 61. ar mutisko grozījumu, kas par, pret, atturas pieņemts. 62. par, pret, atturas pieņemts. 63. par, pret, atturas pieņemts. 192. par, pret, atturas noraidīts. 64. par, pret, atturas pieņemts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 193. ar mutiska grozījumu par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski 193. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 23 pār, 38 pret, noraidīts. 72. un 194. ir atsaukti. 196. te ir jābalso pa daļām. Pirmā daļa, kas par pret atturas nav skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski 196. pirmo daļu. 196. kas par pret Atvainojiet, vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 27 pār 33 pret 1 atturas noraidīts. Pārējiem pie otrās daļas. Nē, tā atkrīt. Un pāriesim pie 195. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski 195. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 31 pār, 30 pret. Apsveicu eh, grozījumu sastādītāju 74. Kas par? Pret. Balsosim vēlreiz. 74. Kas par? pret, atturas, pieņemts. 75. par, pret, atturas, pieņemts. 76. par, pret, atturas, pieņemts. 2211. kas par, pret, atturas, norēdīts. 77. par, pret, atturas, pieņemts. 84. Par to mums nebūs jābalso, tā man te saka. 198. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. 201. 202. 203. Tie ir identiski. Balsosim blokā. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Ir piedalījušies tikai 10-15 kolēģi balsojumā, tāpēc pārbaudīsim elektroniski. 201, 202, 203 elektroniskā pārbaude. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Trīsdesmit divi pār, divdesmit deviņi pret pieņemts. Simt deviņdesmit devītais pār, pret, atturas, noraidīts, 78. par, pret, vēlreiz 78. kas ir par, pret, atturas, pieņemts, 79. par, pret, atturas, pieņemts, 80. par, pret, atturas, pieņemts, 81. par, pret, atturas, pieņemts, 82. par, pret, atturas, pieņemts. 204. par. Pret. Atturas. Te kāds vēlas, lai mēs balsot elektroniski, pārbaudam elektroniski 204. sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 27 pār, 34 pret, noraidīts. 205 pār. Pret. Atturas pieņemts. 206. Nē, pārbaudīsim 205 elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 35 pār, 26 pret, pieņemts. 206 pār, pret, atturas, noraidīts. 207 pār, pret, atturas, noraidīts. 210 pār, pret, Pārbaudīsim elektroniski 210. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 27 pār 34 pret noraidīts. 208 par pret atturas noraidīts. 209 par pret atturas pieņemts. 83. Par. Pret atturas pieņemts. 85. Par. Pret atturas pieņemts. 86. Par. Pret atturas pieņemts. 87. Par. Pret atturas pieņemts. 88. Par. Pret atturas pieņemts. 100. 92. atkrīt, 89. par pret atturas pieņemts. 73. Par to nevajag balsot. 90. par pret atturas pieņemts. 212. par pret atturas noraidīts. 92. par pret atturas pieņemts. 93. par pret atturas pieņemts. 94. par pret atturas pieņemts. 101. Par to nevajag balsot 95. par, pret atturas pieņemts. 213 atkrīt, 214 par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski 214. Sākam balsot. Vai visi kolēģi ir nobalsojuši? Tautas partijas eh, rindās viens balsotājs par daudz, beidzam balsot 28 pār, 34 pret, noraidīts. 96 par, pret, atturas pieņemts. 97 par, pret, atturas pieņemts. 98 par, pret, atturas pieņemts. 99 par, pret,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 Tātad kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 109. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 110 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 111 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 113 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 114 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 115 par. Pret, pret atturas pieņemts 116 par, pret atturas pieņemts 117 par, pret atturas pieņemts 105 atkrīt, 119 par, pret atturas pieņemts 120 par, pret atturas pieņemts 121 par, pret atturas pieņemts 127 atkrīt, 122 par, pret atturas pieņemts 123 par,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 pret, atturas pieņemts, 128 par, pret, ne, pārbaudīsim 219 elektroniski, sākam balsot. 219 elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 33 pār, 29 pret, pieņemts. 128 par, pret, atturas pieņemts. 118 atkrīt, 129 par, pret, atturas pieņemts 130 par, pret atturas pieņemts 131 par, pret atturas pieņemts 132 par, pret atturas pieņemts 133 par, pret atturas pieņemts 134 par, pret atturas pieņemts 135 par, pret atturas pieņemts 136 par, pret atturas pieņemts 137 par, pret atturas pieņemts 136 par, 138 par, pret atturas pieņemts, 139 par, pret atturas pieņemts, 140 par, pret. Pārbaudīsim elektroniski 140. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 39 pār, 22 pret, pieņemts. 141 par, pret, atturas pieņemts. 142 par, pret, atturas pieņemts. 143 un 220 identiski balsojumi kopā, kas par, pret, atturas pieņemts. 144 par, pret, atturas pieņemts. 221 par, pret, atturas pieņemts Man mazliet kaitina tas, ka daži kolēģi pie durvīm skaļi pārunā ziņojumu. Tātad 221. Vēlreiz pārbaudīsim elektroniski. Vai visi kolēģi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 38 pār 25 pret pieņemts. Atkrīt 145, pārējiem pie 146 par pret atturas pieņemts, 147 par pret atturas pieņemts, 222 par pret atturas pieņemts, 223 par pret atturas pieņemts, 148 par pret atturas pieņemts, 149 par pret atturas pieņemts, mutiskais grozījums 1 referents, kas par pret atturas atturas pieņemts, 150. par, pret, atturas pieņemts, 151 par, pret, atturas pieņemts, 152 par, pret, atturas pieņemts, 153 par, pret, atturas pieņemts, 154 par, pret, atturas pieņemts, 155 par, pret, atturas pieņemts, 156 par, pret, pret atturas pieņemts 157 par, pret atturas pieņemts 158 par, pret atturas pieņemts 159 par, pret atturas pieņemts 224 par, pret atturas noraidīts 160 par, pret atturas pieņemts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 pret atturas pieņemts 163 par pret atturas pieņemts 164 par pret atturas pieņemts 165 par pret atturas pieņemts. Pārējiem pie apsvērumiem. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts, otrais par pret atturas pieņemts, trešais par pret atturas pieņemts pieņemts, 4. par, pret, atturas pieņemts, 5. par, pret, atturas pieņemts, 6. par, pret, atturas pieņemts, 7. par, pret, atturas pieņemts, 8. par, pret, atturas pieņemts, 168. par, pret, atturas noraidīts, 167. par, pret, atturas noraidīts, 9. atsaukts, 168 par, pret, atturas noraidīts, 169 par, pret, atturas, nav skaidrs, pārbaudam elektroniski, 169. sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Tautas partijas rindās atkal viens par daudz. Atkal viss kārtībā, 37 pār 27 pret pieņemts. 170, 171 kopā balsosim, kas par, pret, atturas, pieņemts, 10 par, pret, atturas, pieņemts, 172 par, pret, atturas, noraidīts, 11 par, pret, atturas, pieņemts, 12 par, pret atturas pieņemts, 13. par pret atturas pieņemts, 173. par pret atturas noraidīts, 14. par pret atturas pieņemts, 174. un 15. kopā balsosim, kas par pret atturas pieņemts Pārbaudīsim elektroniski 174. un 15. sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 55 pār, 7 pret. Skaidrs vairākums ir pār. 16. grozījums. Kas par? Pret atturas pieņemts, 175, kas par, pret atturas pieņemts, 17, kas par, pret atturas pieņemts, 18 par, pret atturas pieņemts, 176 par, Simtu septiņdesmit septītais, par to mēs balsosim tagad. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. Tagad balsosim elektroniski par visu ziņojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 63 par, neviens pret, neviens neaturas. Un mēs varam pāriet pie uh, rezolūcijas projekta, sākam balsot Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Saskaņa apsveicu referentu Šnelhārtas kundzi. Nahors Šnelhārt, atvainojiet, neviens nav balsojis pret, vienbalsīgi mēs esam pieņēmuši šo ziņojumu. Apsveicu. Oh. So, wir kommen dann zur Abstimmung über. Labi, tagad ķersimies pie balsošanas par rezolūciju par COP18 mm, konferenci, un es ceru, ka ar šo rezolūciju mēs pavirzīsim uz priekšu visu debati un uh, šī uh, situācija mainījusies. Mēs esam izstrādājuši divu grādu mērķi, bet uh, jautājums ir, vai mēs šo mērķi patiešām sasniegsim. Un uh, uh būs arī jāpēta, uh, kāda ir uh, likumdošana Eiropā. Un uh, tagad balsosim par 16. grozījumu ar mutisko grozījumu.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 Mēs balsosim par 21. elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 28 pār 32 pret noraidīts. 22 pār pret apturas pieņemts. 24 atkrīt. 23 arī atkrīt. 26. kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 26. grozījums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 32 pār, 31 pret un pieņemts. 27. par pret atturas pieņemts. 28. balsojums pa daļām. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kas par pret atturas pieņemts. 29. par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski 29. grozījumu. Te no augšas nav īsti labi redzams. Pārbaudīsim elektroniski, vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. 24 pār, 38 pret 1 atturas noraidīts. 30 par, pret, atturas pieņemts. 32. ar mutisko grozījumu. Kas par? Kas pret? Kas atturas noraidīts? Un tagad jābalso par 31. Nē, pārbaudīsim elektroniski 32. ar mutisko grozījumu. Sākam balsot! Beidzam balsot. Pieņemts. 32. ar mutisko grozījumu ir pieņemts. Un to no šejienes tā labi nevarēja redzēt. Tālāk 31. par pret atturas pieņemts. 33. par pret atturas pieņemts pieņemts. 34. par pret pārbaudīsim elektroniski balsojumu par 34. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 35 pār 28 pret 1 atturas pieņemts. 37. par pret atturas noraidīts. Pārējiem pie 38. Jorgensen grozījums divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pārbaudīsim elektroniski, tātad par otro daļu 38. grozījumam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 32 pār, 31 pret, 1 atturas pieņemts. 36. Par? Pret, atturas pieņemts. 40. arī atkrīt. 41. par pret atturas noraidīts. 42. balsojums pa daļām, pirmā daļa, kas par pret nav skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski 42. pirmā daļa. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 34 pār, 28 pret, 1 atturas, pieņemts otrā daļa, kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski arī par otro daļu, jo nav skaidrs. Nav skaidri redzams, vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Dieva noraidīta. 43. grozījums balsojums par daļām. Pirmā daļa, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret pret atturas pieņemts. 46. arī pa daļām, pirmā daļa kas par, pret atturas pieņemts, otrā daļa kas par, pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski par otro daļu 46. sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 32 pār, 31 pret, pieņemts. 45. kas par? Pret, atturas, noraidīts. 44. par? Pret, atturas, pieņemts. 47. kas par? Pret, atturas pieņemts, 48. kas par, pret, atturas pieņemts, 49. par, pret, atturas pieņemts, 50. kas par, pret, atturas pārbaudīsim elektroniski par 50. grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? No zaļajiem ir viens par daudz. Viņi saka, tas nesot iespējams. Tātad 56 pār 7 pret. Acīm redzam pieņemts. 51. Mēs varam pārbaudīt arī 49. Nu tad pārbaudīsim elektroniski 49. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 30 pār, 30 pret. Noraidīts. Mēs nedrīkstam tik ilgi balsot 50. Pirmais, kas par? Kas pret? atturas nav skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski 51. sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Trīsdesmit divi pār, divdesmit deviņi pret, viens atturas pieņemts, piecdesmit četri pār, pret, atturas noraidīts, piecdesmit otrais pār, pret, atturas noraidīts, 53. par, pret, atturas pieņemts, 55. par, pret, atturas pieņemts, 56. par, pret, atturas pieņemts, 59. par, pārbaudīsim elektroniski 56. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 32 pār, 31 pret. Pieņemts. 59 pār. Pret. Atturas. Noraidīts. 60. kas par. Pret. Atturas. Pieņemts. 57. kas par. Pret. Atturas. Pieņemts. 58. par. Pret pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 58. sākam balsot. 50 elektroniski. Haben alle abgestimmt? Abstim Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 34 pār, 30 pret, pieņemts. 9-4, kas par? Pret, atturas, pieņemts. 9-5, kas par? pret atturas pieņemts, 61. par pret atturas pieņemts, 62. par pret atturas pieņemts, 63. par pret atturas pieņemts, 64. balsojums par daļām, pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts, otrā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Atturas. Balsosim elektroniski par 64. otro daļu, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 30 pār, 33 pret, 1 atturas, noraidīts. 9-3, kas par? Pret, atturas, noraidīts. 65 par pret atturas pieņemts, 68. par pret atturas pieņemts, 68. par pret atturas pieņemts, 69. par pret atturas pieņemts, 96. divas daļas, pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas Nav skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski 96 otro daļu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 30 pār, 34 pret noraidīts, 9-1 par, pret, atturas, pieņemts, 9-11 par, pret, atturas, pieņemts, 9-10 par, pret, atturas, 9.10. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 33 pār, 30 pret, pieņemts. 70. par, pret, atturas pieņemts. 71. par, pret, atturas pieņemts. 72. par, pret, atturas pieņemts. 9. par, pret, atturas pieņemts, 912 par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski par 912. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 33 pār, 29 pret, 1 atturas pieņemts, 913 par, pret, atturas pieņemts. Dev 14 par, pret, atturas, pieņemts. Dev 15 par, pret, atturas, pieņemts. 73. ar mutisko grozījumu. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Noraidīts. Tad balsosim par sākotnējo grozījumu bez mutiskā. Kas par? kas pret, atturas, noraidīts. 74. kas par, pret, atturas, noraidīts. 75. divās daļās pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski par otro daļu 75. grozījumā. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 31 pār, 32 pret. Ar mazu pārsvaru noraidīts. 76 pār. Pret. Atturas. Pieņemts. 77 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 78 divās daļās, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa, kas par, pret, atturas. Alde? Šķiet, ka Aldei nav viedokļa, neviens no Aldes nav balsojis. Pārbaudīsim elektroniski otro daļu 78. grozījumam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 31 pār, 32 pret, 1 atturas noraidīts, 97, kas par, pret, atturas, pieņemts, 79 par, pret, atturas, pieņemts, 82 par, pret, atturas, pieņemts. 83. par pret atturas pieņemts. 81. ir jau pieņemts. 84. balsojums par daļām pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kas par pret jāpārbauda elektroniski 84. grozījuma otrā daļa. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 29 pār, 36 pret noraidīts. 85. divas daļas, pirmā daļa, kas pār, pret, atturas pieņemts, otrā daļa pār, pret, atturas pie, noraidīts, 87. pār, pret, atturas pieņemts, 88. pār, pret atturas pieņemts, 89 par pret atturas pieņemts, 86 jau ir pieņemts, pārējiem pie 91 par pret atturas pieņemts, 92 par pret atturas pieņemts, 93 par pret atturas pieņemts, 94 par pret atturas pieņemts, 95 par pret pret atturas pieņemts, 96 par pret atturas pieņemts, 97 par pret atturas pieņemts, 98 par pret atturas pieņemts, 99. divās daļās Okay, es esmu un Suzats Sūcvēn. Labi, tā ir tikai papildinošā daļa. Mums būs jābalso par otro daļu 99. par, pret atturas pieņemts, simtais par, pret atturas pieņemts. Simt otrais par, pret atturas pieņemts, simt trešais par, pret atturas pieņemts 104. par, pret atturas pieņemts 105. par, pret atturas pieņemts, tātad 107. par, pret atturas pieņemts, 108. par, pret atturas pieņemts, 109. atkrīt, 109. Pārējiem pie 110. kas par pret atturas pieņemts. Deve astotais, kas par pret. Nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski. Deve astotais, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 33 pār, 31 pret, pieņemts 99, kas par, pret, atturas, pieņemts 112 par, pret, atturas, pieņemts 113 par, pret, atturas, pieņemts 114 divās daļās, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts otrā daļa, kas par, pret, atturas, atturas. Nav skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski 114. otro daļu sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 30 pār, 33 pret, noraidīts 115 pār, pret, atturas pieņemts, 116 pār, pret, atturas pieņemts, 117 pār, pret atturas pieņemts 118. par pret atturas pieņemts 119. par pārbaudīsim elektroniski 118. sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 30 pār, 33 pret, noraidīts 119 pār, pret, atturas pieņemts. Pāriesim pie 120. Arī balsojums pa daļām. Pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturas, nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski. Otrā daļa, 120. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. 31 pār, 33 pret, noraidīts. 121 pār, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski par 121. sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 33 pār, 31 pret, pieņemts 122 par, pret, atturas, noraidīts. Varam pārbaudīt elektroniski 122. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 29 pār 33 pret 1 atturis noraidīts. Tātad divi citāti. Viens, kas par pret atturas pieņemts, otrais par pret atturas pieņemts, trešais par pret Tad trešais. Pret atturas pieņemts. Dēve cita ceturtais par. Pret. Pieņemts. Pirmais grozījums par. Pret. Atturas noraidīts. Otrais grozījums balsojums par daļām, četras daļas, pirmā daļa, kas par, pret, atturas pieņemts, otrā, kas par, pret, mums ir jābalso par otro daļu elektroniski, sākam balsot, otrais grozījums, otrā daļa. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? Noraidīta. Trešā daļa, kas par pret atturas pieņemta. Ceturtā daļa par pret. Jāpārbauda elektroniski par ceturto daļu. Otrais grozījums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot.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 Devītais grozījums par, pret atturas pieņemts. Desmitais grozījums par, pret atturas pieņemts. Divpadsmitais par, pret atturas pieņemts. Tagad zaļo frakcija nav balsojusi. Balsojam par 12. grozījumu elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Skaidrs, ka pieņemts ar 55 par. 11. kas par? Pret. Atturas. Pieņemts 13. par. Pret. Atturas. Pieņemts 14. par. Pret. Atturas. Pieņemts 15. par. Pret. Atturas. Pieņemts 9a par. Pret Pārbaudīsim 15. elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 31 pār, 32 pret, noraidīts. 9a, kas par? Pret. Atturas. Nav skaidrs, pārbaudam elektroniski, sākam balsot. 9a. Beidzam balsot. Pieņemts. 9B, kas par? Pret. Atturas pieņemts. 9C, kas par? Pret. Atturas pieņemts. 9D, kas par? Pret. Atturas Noraidīts. Deve E, kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Deve E, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Deve E ir noraidīts. Deve F, kas par? Kas pret? Atturas. Pārbaudīsim elektroniski DVF. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 33 pār 29 pret pieņemts DVG par. Pret atturas pieņemts. Elektroniski balsojam. Galīgajā balsojumā sākam. Beidzam balsot. 54 pār, 7 pret, 1 atturas, un ar lielu vairākumu šī rezolūcija ir pieņemta. Es pateicos par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 Wir kommen zum Bericht von Anna Rosbach. Labi, tagad pārējām pie Annas Rosbachas ziņojuma par mikrobu rezistences palielināšanos. 32. grozījums sākam balsot par pret atturs pieņemts. Agri 1. Vai jūs vēlaties elektronisko balsojumu par 32. grozījumu? Sākam balsot elektro, ne, tad beidzam balsot. 37 pār 22 pret. Pieņemts. Agri viens pār. Pret. Atturs. Pieņemts. 30. grozījums atkrīt, jo pirmais pieņemts. 31. kurš par? Pret. Atturs pieņemts. 34. grozījums par? Pret Labi, jūs vēlties pārbaudīt 31. Labi, sākam balsot elektroniski. 30. atkrīt, jo agrī viens tika pieņemts. Tas nozīmē, ka 30. grozījums atkrīt, un tagad mēs balsojām par 31. grozījumu. Jūs vēlties pārbaudīt vienalga? Nē, labi, tātad 31. bija pieņemts. 3 ceturtais par, pret atturs pieņemts. 35. par pret atturs pieņemts. 33. atkrīt. 36. divās daļās pirmā daļa, kurš par pret atturs pieņemts, otrā daļa par pret atturs Otro daļu pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. 39 pār 21 pret, otrā daļa pieņēma, 37 pār pret atturs pieņēma, 38 pār pret atturs. Norādīts. Jūs vēlties pārbaudīt. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 28 pār 32 pret, tātad atkrīt. Trešais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 39. atkrīt, 43. pār pret, es atvainojos, noraidīts. Tātad ceturtais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 54. par, pret, atturs, noraidīts. 53. par, pret, atturs, noraidīts. 56. par, Vēl vienreiz 56. par, pret, atturs, pieņemts. 57. pār pret atturs pieņemts, 58. pār pret atturs pieņemts, 59. pār pret atturs pieņemts, 60. pār pret atturs pieņemts, 61. pār pret atturs pieņemts, 62. pār pret atturs pieņemts, 63. Pā, labi, pārbaudīsim 62. elektroniski, sākam balsot. Uh, Beidzam balsot. 34 pār 26 pret pieņemts. 63 pār pret atturs pieņemts. 65 pār pret atturs pieņemts. 68 pār pret atturs pieņemts. 6. kompromiss. Elektroniski pārbaudam 66. Sākam balsot, beidzam balsot. 30 pār 32 pret. Tā tad noraidīts. Sastais kompromiss pār pret atturs pieņemts. Septītais kompromiss pār pret atturs pieņemts. 76. pār pret atturs pieņemts. 74. atkrīt, 75. pār, pret atturs pieņemts, 78. pār, pret atturs noraidīts. 81. divās daļās, pirmā daļa pār, pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski pirmo daļu. Balsojam! Beidzam balsot. 28 pār 30 pret. Noraidīts. Otrā daļa pār. Labi. Mums nav jābalso par otro daļu, 82. grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 8. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 86. par, pret, atturs, pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. 86. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30 pār 32 pret. Tātad noraidīts. 87. pār pret atturs pieņemts. 88. pār tad ar mutisko grozījumu pret atturs pieņemts. 89. pār pret atturs noraidīts. 91. pār pret atturs noraidīts. 90. pār pret atturs noraidīts. 92. pār pret atturs pieņemts. 94. pār pret atturs pieņemts. 95. pār pret atturs pieņemts pieņemts. 96. pār, pret, atturs, pieņemts. 97. pār, pret, atturs, pieņemts. Agrī 23 atkrīt, 98. pār, pret, atturs, pieņemts. 99. par, pret, atturs, pieņemts. 9. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 105. par pret atturas pieņemts. 108. par pret atturas pieņemts. 107. par pārbaudīsim 106. elektroniski. Sākam balsot. Beidzām balsot 32 par 29 pret pieņemts. 107. pār pret atturs. Pārbaudam elektroniski. 107. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30 par, 31 pret, 1 atturs. Noraidīts. 108. par, pret, atturs pieņemts. Desmitais kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 114. par, pret, atturs pieņemts. 115. par, pret, atturs pieņemts. Pārbaudam elektroniski 115. sākam balsot. Beidzam balsot 34 par, 28 pret. Trīsdesmit četri pār, divdesmit astoņi pret. Jā, Šnelhārt kungs, ir viss kārtībā, mēs visi esam tikai cilvēki, tātad pieņemts. 116. pār, pret, atturis pieņemts. 117. pār, pret atturs pieņemts. 118. pār pret atturs pieņemts. 119. pār pret atturs pieņemts. 121. pār pret atturs pieņemts. 122. pār pret atturs pieņemts. 123. pār pret atturs pieņemts. 124. par pret atturs pieņemts. 125. par pret atturs pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturs pieņemts, otrais atkrīt, trešais grozījums par pret atturs pieņemts, ceturtais par pret atturs pieņemts, piektais par pret atturs pieņemts Pārbaudīsim elektroniski piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot 25 pār 34 pret norādīts. Sastais pār, pret, atturs, norādīts. Septītais pār, pret, atturs, pieņemts. Astotais pār, pret, atturs, Pieņemts. Pirmais kompromiss. Labi, pārbaudīsim astoto grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 36 par, 24 pret, pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret atturs pieņemts. 12. grozījums par, pret, atturs, noraidīts 14. par, pret atturas pieņemts. 15. pār pret atturas pieņemts. 16. pār pret atturas pieņemts. 17. pār pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 18. pār pret atturas pieņemts noraidīts. 22. pār pret, atturs, noraidīts. 23. par, pret, atturs, pieņemts. Agrī 11 atkrīt, 24. par, pret, pārbaudīsim Horsta Šnelharta grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tautas partijai ir viena balss par daudz. Jums vienmēr ir viena par daudz. Trīsdesmit pieci pār divdesmit seši pret pieņēmts. 26. pār pret atturs pieņemts, 27. pār pret atturs pieņemts, 28. Pārbaudam 27. elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot 36 pār 25 pret pieņemts. 28. pār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 pret atturs pieņemts. Agri 10 nebalsojam. Agrī 12 par, pret atturs pieņemts. Agrī 15 par, pret atturs pieņemts. Agrī 16 par, pret atturs pieņemts. Agrī 19 par, pret atturs pieņemts. Agrī 20 par, pret atturas pieņemts. Agrī 21 par Jūs vēlties pārbaudīt 19. Tātad par 19. pārbaudām elektroniski sākam balsot. Beidza. Tautas partija jums ir atkal viens par daudz. Beidzām balsot. 35 pār 25 pret pieņemts. 21. pār pret atturs pieņemts. 22. pār pret atturs pieņemts. 24. pār pret atturs pieņemts. 25. pār pret atturs pieņemts. Tālāk pārējām pie elektroniskās balsošanas par visu ziņojumu. Sākam balsot. Beidzām balsot. 62 par, neviens nav pret un neviens arī nav atturējies. Apsveicu referenti Ānu Rosbachs kundzi. The nurses So, wir kommen jetzt zur. Tā, nu tagad pārējām pie Vaisgerberes atziņuma. 78. Eh, grozījums pār, pret atturas pieņemts. 79 pār, pret atturas pieņemts. 80 pār, pret atturas pieņemts atturās pieņemts. E, kons, konsolidētājs divi par, pret atturās pieņemts. 83 par, pret atturās noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski 83. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. 29 pār, 30 pret, noraidīts. 85. grozījums par pret atturās pieņemts sastais. 6 un 84 ir identiski un nav spēkā 7. par pret atturās pieņemts. 86. pār, bet atturās pieņemts. 8. pār, pret atturās pieņemts. 88 pār, pret atturās noraidīts. Konsolidētais grozījums 3 pār pret atturās pieņemts. 91. par pret atturās pieņemts. 90. par pret atturās pieņemts. 10. par pret atturās pieņemts. 11. par pret atturās pieņemts. 12. par pret pret atturās pieņemts. 13. par pret atturās pieņemts. 94. par pret atturās pieņemts. Konsolidētais 4. par pret atturās pieņemts. 15. par pret pret atturās pieņemts 97. par, pret atturās pieņemts 98. par, pret atturās pieņemts 99. par, pret atturās pieņemts 10. par, es atvainojos, 100. 100. par, pret atturās pieņemts. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. 10. 17 par pret atturās pieņemts. 18. par pret atturās pieņemts. Konsolidētājs 5 par pret atturās pieņemts. Konsolidētājs 6 par pret atturās pieņemts. 20. par pret atturās pieņemts atturās pieņemts, 104 par, pret atturās pieņemts, 21 par, pret atturās pieņemts, 103 par, pret atturās pieņemts, 22 par, pret atturās pieņemts, 105 par, pret atturās pieņemts, 106 par, pret atturās pieņemts. Konsolidētais 7 par pret atturās pieņemts. Un varam pārēt pie 110. ar mutisko grozījumu. Divās daļās, ne? Nē. T ir tikai mutiskais grozījums. Kas par? pārvērt, atturās pieņemts. 24. pār, pret, atturās. Nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski 24. Vai visi nobalsoja? 24. beidzam balsot, 39 par, 22 pret, pieņemts. 25. par, pret atturās pieņemts, 28. par, pret atturās pieņemts, 27. par, pret atturās pieņemts, 28. par, pret atturās pieņemts, 29. par, pret atturās pieņemts, 111. par, pret atturās pieņemts, 112. par, pret atturās pieņemts, 113. par pret atturās pieņemts. 31. par pret atturās pieņemts. 114. par pret atturās pārbaudīsim elektroniski. 114. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. 35 par, 24 pret, 1 atturējies, pieņemts. Konsolidētais grozījums 8 par, pret, atturās, pieņemts. Pārbaudīsim astoto konsolidēto elektroniski. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. 48 par, 12 pret, 1 apturējies. Pieņemts. Bez šaubām. 33 par, pret, atturās, pieņemts. 120. par pret atturās pieņemts. 121. par pret atturās pieņemts. 34. par pret atturās pieņemts. 122. par pret atturās pieņemts. 35. par pret atturās pieņemts nav pilnībā skaidrs, pārbaudīsim elektroniski 35. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. 30, 35. pieņemts, 36. par, pret, atturās, pieņemts, 37. par, pret, atturās, pieņemts, 38. par, pret, atturās pieņemts. 123. par pret. Elektroniski balsosim par 123. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. 123. neapšaubām ir pieņemts. 40 par pret Es saprotu, ka tas ir nogurdinoši turpināt balsošanu, bet balsojam par 40 pār, pret atturās nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts. 41 par, pret atturās pieņemts, 42 par, pret atturās pieņemts, 43 par, pret atturās pieņemts, 44 par, pret atturās pieņemts, 45 par, pret atturās. Manuprāt, pieņemts, bet neesmu pārliecināts. Pārbaudīsim elektroniski 45. Beidzam balsot, ja visi nobalsojuši. 32 par, 26 pret, pieņemts 46 par, pret atturās pieņemts 47 par, pret atturās pieņemts 48 par, pret atturās pieņemts 49 par, pret atturās pieņemts 125 par, pret atturās Noraidīts 50. par pret atturās. Noraidīts. Nu labi, piekrītu. Pārbaudīsim elektroniski 50. Sākam balsot par 50. Visi nobalsoja, beidzam balsot. Noraidīts. Varat ticēt priekšsādātājiem. 126. par. Pret. Atturās. Noraidīts, manuprāt, bet neesmu pārliecināts. Pārbaudīsim 128 elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 51. par pret atturās pieņemts. 127. par pret atturās noraidīts. 128. par pret atturās pieņemts. 52. par pret atturās pieņemts. 129. par pret atturās pieņemts. 53. par pret pret atturās pieņemts, 54 par pret atturās pieņemts, 130 par pret atturās pieņemts, konsolidētais 9 par pret atturās pieņemts, desmitais konsolidētais par pret atturās pieņemts, 136. par pret atturās. Nav īsti skaidrs. Pārbaudīsim 138 elektroniski, jo praktiski neviens nav nobalsojis. Vai tagad visi nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts 39 pār 22 pret. 137 par pret atturās pieņemts 57 par, pret atturās pieņemts 58 par, pret atturās pieņemts 59 par, pret atturās pieņemts 60 par, pret atturās pieņemts 139 par, pret atturās pieņemts 140 un 141 identiski, balsojam kopā par pret atturās pieņemts, 61 par pret atturās pārbaudīs 161. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts. 39 par, 21 pret, 62 par, pret atturās pieņemts, 142 par, pret atturās pieņemts, 143 par, pret atturās pieņemts, 144 par, pret atturās pieņemts, 163 par, pret atturās pieņemts, 64 par, pret atturās pieņemts, pirmais divās daļās, pirmā daļa par, pret pret atturās pieņemts, otrā daļa par pret atturās pieņemts. 65. par pret atturās pieņemts, otrais par pret atturās. Pārbaudīsim otro. Sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Pieņemts 36 par, 25 pret, 68 par, pret atturās. Noraidīts 69 par, pret atturās. Mm. Noraidīts. 70 par pret atturās pieņemts. 71 par pret atturās pieņemts. Konsolidētājs grozījums 1 par pret atturās pieņemts. Trešais par pret atturās pieņemts. 75. pār pret atturās pieņemts, 4. pār pret atturās pieņemts, 77. atkrīt, un tagad beigu balsojums elektroniski, sākam balsot. Visi nobalsoja, beidzam balsot. 58 par, 2 pret. Neviens nav attuvējies. Sveicam Vaisgarbeles kundzi. Nota. Nu, So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind damit. Labi, kolēģi, mēs esam nonākuši līdz balsošanas beigām, un es pateicos jums par šo koncentrēšanos uz darbu, un pateicos, ka jūs izturējāt līdz galam balsošanas maratonu. Un tie daži, kas vēl vēlēsies palikt un uzklausīt 15. darba kārtības punktu, uh, runās par Eiropas inovācijas partnerību, aktīvām un veselīgām vecumdienām, bet pārējos es lūdzu nekavējoties pamest šo zāli, lai eh, mēs varam dot vārdu referentei Liotāras kundzei, un es viņai labprāt dotu vārdu, kad šeit iestāsies miers. Liotārs. Liotārs kundze. So, un dann gebe ich der Berichterstatterin, wenn sie das. Labi, tad es došu vārdu referentes kundzei, lai viņa varētu izteikties par 15. punktu. Jā, dank u wel, voorzitter, sorry. Paldies, priekšsādātāji. Atvainojiet, es nepievērsu uzmanību. Mēs joprojām debatējām par balsojumu. Es atvainojos. puso So, ich weiß nicht, fühlen, jā, Frau jā. Kollegin, fühlen Sie sich jetzt in der Lage? Tātad, kolēģi, vai jūs esat šobrīd uh, spējīgi izteikties par jūsu ziņojumu? Rundu um prāte, ok. Um, ähm, ik ga nu... Nu, vispirms. Teikšu tā, dārgie kolēģi. Es gribētu runāt par šo mūsu komitejas pašiniciatīvas ziņojumu, kas veltīts strateģiskā Eiropas inovācijas partnerības plānu attīstību aktīvām un veselīgām vecumdienām. Garš nosaukums, bet par ko īsti ir runa? Runa ir par iedzīvotāju novecošanu Eiropā un ārpus tās. Līdz ar to mums vajag pielāgot sabiedrību un vidi šim procesam. Līdz ar to es domāju, ka mūsu komitejai vajadzētu izstrādāt ziņojumu par šo jautājumu. jo daudzas politikas jomas var ietekmēt veselīgu novecošanu. Es zinu, ka mēs, kas esam šeit, vairumā esam jauni, nu, iespējams, ka uz, daži uzskata, ka uz viņiem tas neatiecas, bet kad mēs runājam par novecošanos, tad tas sākas jau pirms dzimšanas un to ietekmē ļoti daudzi faktori, vides faktori to starp, un šajā komitejā mums tam jāpievērš liela uzmanība, bet ir arī ekonomiskie, sociālie faktori, jāņem vērā dzimumu līdztiesība, pārtikas drošība, ilgtspējība un preventīvie pasākumi medicīnas aprūpes jomā un piekļuve medicīnas pakalpojumiem. Manuprāt, mums vajadzētu atbalstīt komisiju, kuras mērķis ir paildzināt par diviem gadiem veselīgas vecumdienas. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi labs mērķis, bet tomēr nevajadzētu aprobežoties ar veselīga, veselīgu novecošanu. Vajadzētu, lai gados vecāki cilvēki piedalās sabiedrības dzīvē, lai viņi jūtas laimīgi. Nevajag aprobežoties ar, ar visu to, jāņem vērā gados vecāku cilvēku arī dzīves apstākļi. Turklāt ir svarīgi runāt ne tikai par gados veciem cilvēkiem, bet runāt ar gados veciem cilvēkiem, lai viņi pasaka kā tad viņi redz šo novecošanas, aktīvas novecošanas un veselīgas novecošanas procesu. Strateģiskais plāns var tikt sadalīts trijos pīlāros. Pirmais um, um skrīnings uh, un uh, otrais aprūpe un ārstēšana, trešais es attiecīgi aktīvas asumdienas un neatkarīga dzīve. Runājot par skrīningu, ja mēs runājam par preventīviem pasākumiem, tad es esmu piedalījusies ļoti daudzos kongresos, un ja mēs ieskatāmies izdevuma sadaļā medicīnas preventīvie pasākumi, tad ir tie 3%. Tas nav pietiekami nevajag domāt tikai par slimību prevenciju, bet vajag uzlabot arī vidi, mājokli un transporta apstākļus. Tālāk. ir cieša saikne starp personas ekonomiski sociālo statusu un tās veselību novecošanas procesā. Un šajā kontekstā preventīvie pasākumi ir ļoti svarīgi, lai laba veselība saglabātos ilgāk. Vajag investēt medicīnas pakalpojumos, bet arī ekonomikas un sociālajos apstākļos, kādos mīt attiecīgā persona. Tālāk. Neaizmirsīsim, ka ir ļoti lielas atšķirības reģionālajā un vietējā līmenī. Dažiem reģioniem būs nepieciešami labāki sabiedriskā transporta veidi, citur vairāk vajadzēs brīvprātīgos, kas nodarbotos ar gadiem, gados veciem cilvēkiem. Un, kad mēs runājam par aprūpi, nepieciešama tāda draudzīga pieeja, kas specifiski ņemtu vērā pacienta vajadzības. Minēšu piemēru prevencijas jomā. Bieži vien saka, ka sociālā apdrošināšanā gados veci cilvēki izmaksā dārgi, bet tas nevienmēr ir saistīts ar gados veciem cilvēkiem, kas rada izmaksas. Tā ir sistēma, kas varbūt ir atbildīga par to um, diēta gados veciem cilvēkiem, jo vairāk cilvēks noveco, jo lielāks ir risks šiem cilvēkiem, ka viņiem nebūs pietnācīgas pārtikas. Eh, tas attiecas ne tikai uz attīstības valstīm, bet arī uz Eiropu. Ir vairāki cēloņi šai parādībai, gados veci cilvēki reizēm ir ar mazāko apetīti, uh, Um, jo viņi ēd vieni paši un aprobežojas ar to, ka apēd vienu sviestmaizi vai, vai pat mazāk, vai reizēm viņiem nav pienācīgi daudz naudas, lai varētu nopirkt kvalitatīvu pārtiku. Ja mēs rīkojamies šajā jomā tad varēsim izvairīties no tā, ka gados veci cilvēki nonāks slimnīcās sakarā ar to, ka ir nepienācīgi pāēduši. Un pēdējais punkts manā ziņojumā ir saistīts ar iespēju gados veciem cilvēkiem turpināt dzīvot savos mājokļos autonomā veidā. Līdz ar to nepieciešama zināma pielāgošana. Gados veci cilvēki saka, jā, mēs gribam būt autonomi, bet mēs negribam būt izolēti. Un es domāju, ka šeit tas ir labs piemērs, kas parāda, ka ir nepieciešamas izmaiņas mūsu sabiedrībā, lai dotu iespēju gados veciem cilvēkiem turpināt dzīvot autonomi pēc iespējas ilgāk. Manā ziņojumā jūs atradīsiet daudzus citus punktus, varēsiet iepazīties ar tiem, bet tagad es gribētu uzzināt, kādas jums ir piezīmes, ieteikumi un, protams, uzklausīšu jūs. Paldies! Paldies! Un tālāk es vēlos dot vārdu Tautas partijas ēnu referentei Antonescu. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnului Liotar, pentru... Paldies, priekšsēdētāji, un liels paldies arī uh, referentei par šo ziņojumu. Es gan gribētu izteikt uh, dažus komentārus attiecībā uz to. Es uzskatu, ka lielāks uzsvers būtu jāliek tieši uz diagnostiku jo uzskatu, ka ir ļoti svarīgi runāt par veselīgu dzīvesveidu, kas ir neatņēmāma aktīvas uh, novecošanas sastāvdaļa. Ļoti bieži, tad, kad cilvēki sasniedz lielu vecumu, jau ir par vēlu domāt eh, par uh, to, cik būtu bijis labi dzīvot veselīgu dzīvesveidu. Um, ļoti bieži runājam par hroniskām slimībām, tad tās uh, skar cilvēku visu viņu mūžu garumā. Bez tam domāju, ka bū, vajadzētu uh, paraudzīties uh, uz pētījumiem, kas veikti farmakoloģijā, kā arī socioloģijā un psiholoģijā, jo mums ir nepieciešama uh, multidisciplināra pieeja. Tas nozīmē, ka ir jāizvērtē pētījumi par cilvēku veselību visaptveroši, jo ja mēs nesasaistīsim sabiedrības veselības pasākums ar klīniskajiem pētījumiem, un ja uh, Uh, konstatējumi medicīnas nozarē un atklājumi medicīnas nozarē netiek pārnesti uz citām nozarēm, tad mēs iegūstam sadrumstalotību. Tādēļ ļoti svarīgi šī multidisciplinārā pieeja un es uzskatu, ka ir liela atšķirība starp dažādām valstīm un reģioniem, runājot uh, par veco cilvēku veselību Otrajā pilārā, kur iet runa par ārstēšanu un aprūpi, ir jāraugās, lai tik nodrošināts pienācīgais aprūpas līmenis gados veciem cilvēkiem. Šajā darbā būtu jāiesaist arī pašas ģimenes. Es uzskatu, ka būtu jāpievērš lielāka uzmanība pašām pacientām, tad šim ziņojumam vajadzētu mm, centrēties uz pacientu un viņu vajadzībām. Tālāk aktīva novecošana un neatkarīga uh, dzīve. Es domāju, ka ir jāveic aktīvi pasākumi, lai atbalstītu šādus cilvēkus un jāraugās, kādu labumu tas dod sabiedrībai kopumā, nodrošinot uh, veciem cilvēkiem um, tādu draudzīgu vidi. Bez tā mums ir uh, jāatsakās uh, no aizspriedumiem attiecībā uz gados veciem cilvēkiem, veicinot viņu sociālo iekļaušanu sabiedrībā, lai viņi justos piederīgi sabiedrībai lai viņi nejustos izstumti no tās. Par to būtu jādomā tad, kad mēs izstrādājam mehānismus mūsu nodefinēto mērķu sasniegšanai. Stratēģiski runājot, es uzskatu, ka komisijai būtu jāizvērtē eh, sinerģija, kādu var panākt apvienojot vairākas rīcību politikas, īpašu uzmanību pievēršot finansēšanai. Uh, Tās bija dažas no tām atziņām, kurām um, gribēju pievērst jūsu uzmanību, un, protams, es iesniegšu arī grozījumus par to. Paldies! Paldies, kolēģi, un tagad vārds Mario Pirillo. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu apsveikt uh, Leotārdas kundzi, jo ziņojums tiešām ir ļoti labs. Šis ir Eiropas gads, kas veicina paudžu solidaritāti un aktīvu novecošanu. Tādēļ uzskatu, ka mūsu kolēģis ziņojums ir ļoti labs veids, kā izvērtēt uh, to, kā un vai mēs saprotam uh, pasākumus, ko realizē Eiropas Savienību. Es gribētu pateikties komisijai par to, ka tā skata veselīgas novecošanas jautājumu kopā ar paudžu solidaritāti. Vecie cilvēki parasti tiek uzskatīti par lieku nastu jaunajai paudzei un strādājošajiem, bet pateicoties medicīnas sasniegumiem, gados veci cilvēki ir daudz veselīgāki nekā tas bija iepriekš. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai mēs rīkotos mērķtiecīgi. Bez tām gados vecie cilvēki ir ieguvuši ļoti vērtīgu pieredzi, ko vajadzētu nodot jaunākajai paaudzē. Tādēļ Eiropas Savienībai ir jāveicina mērķtiecīgi pasākumi Eh, tā saucamajām Eiropas paudžu paktām. Protams, eh, nodrošinot darba vietas jauniem cilvēkiem, bet tajā pat laikā eh, neaizmirstot arī gados vecus cilvēkus, lai aktīva un veselīga novecošana būtu nodrošināta visiem. Un es domāju, tas dos labumu visai sabiedrībai kopumā, un sabiedrības politikai ir jābūt tādai, kur tiek ņemtas vērā šīs vajadzības un tiek ierosināt inovatīvi risinājumi šādām, eh, šādiem izaicinājumiem sabiedrībai, runājot par to arī stratēģijā 2020. Komisija eh, runā par to, ka veselīgas dzīves gadu eh, ilgums būtu jāpalielina par diviem gadiem. Šis mērķis, protams, ir ļoti ambiciozs un tam ir nepieciešama atbilstoši finanšu resursi, un patreizējā finanšu krīze ir nozīmējusi arī budžeta samazinājumus, tīpaši veselības aprūpas jomā un sociālās aprūpas jomā. Mums būtu nepieciešams optimizēt e, resursus, lai e, varētu garantēt gan fizisku, gan arī garīgu veco ļaužu veselību, lai viņi varētu baudīt e, labu dzīves kvalitāti. Noslēgumā gribētu teikt, ka veselīgas novecošanās veicināšana nozīmē arī iespēju radīšanu, lai gan vīrieši, gan sievietes, gan uh, gados uh, vecāki cilvēki varētu aktīvi piedalīties sabiedriskajā dzīvē un darba tirgu, tādējādi apkarojot nabadzību un sociālo izstumtību un vienlaicīgi arī veicinot uh, veselīgu un cieņpilnu novecošanu. Un, Mario hält dann das Wort. Paldies, Mario. Un tālāk. ECR frakcijas vārdā Gerlingas kundze. Thank you. I... Paldies! Patiesībā es runāju Ānas Rausbachas vārdā, kas ir mūsu ēna referente, un es varu pilnībā piekrist uh, lielākai daļai, kas šeit tik teikts. Mūsu politiskā grupa uzskata, ka ir nepieciešams visaptverošas reformas, uh, lai izvairītos no. Um, darba roku trūkuma darba tirgu, tajā pat laikā um, nesenais Eirobarometra pētījums bija vērsts uz to, vai politika ir tāda, kas veicina eh, cilvēku palikšanu aktīvā darbā pēc pensijas vecuma sasniegšanas. Un respondenti Ziemeļa Eh, Eiropā un Lielbritānijā eh, uzskatīja, ka tas ir jāveicina, kamēr Dienvidē Eiropā viņi uzskatīja, ka tā nav prioritāte. Tādēļ, es domāju, ir jādomā par saskaņot politiku visā Eiropā. Tajāpat laikā mēs konstatējām, ka eh, SAO paredz palielināt pensionēšanās vecumu 34 Eiropas valstīs, kurās tātad ietilpst visas Eiropas Savienības dalību valstis. Mērķis it kā mums ir kopīgs, bet šķiet ir uh, atšķirīgi veidi, kā mēs uzskatām, kā to varētu sasniegt. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams reformēt pensiju sistēmas, lai tās būtu ilgtspējīgākas, lai tās būtu tik labāk finansētas. Un no SAO ziņojuma redzam, ka uh, Eiropas valstis plāno palielināt valdības izdevumus pensiju sistēmām līdz pat 15%, kas nozīmē būtiskas pārmaiņas. Mēs atbalstām referentu attiecībā uz veselīgas dzīves uh, gadu skaita palielināšanu, bet tāpat laikā tas ir demogrāfisks izaicinājums atkarībā no tā, par kur dalību valsti iet runa. Jautājums referentēji, ja drīkstu. Mēs gribētu zināt, kā viņi ir iecerējis cīnīties pret struktūrālajām problēmām un nevienlīdzību, jo jautājums tiešām ir komplicēts. Paldies! Paldies, Džulija Gerlinga. Tagad Orest Rosī. Oh, sorry. Atvainojiet, es kļūdījos. Frīda Jā, atvainojiet. Eh, voorzitter, ehm, als schaduw. Paldies, priekšsēdētāji. Kā ēnu referente no zaļo grupas. Es gribētu apsveikt komisijas priekšlikumus. Es domāju, ka mēs visi tagad varam piekrist tam, ka novecošana mūsu sabiedrībā uh, rada mūsu sabiedrībai milzīgus izaicinājumus, un kā komisija pamatoti saka, vajag ņemt vērā ne tikai izmaksas, kas saistītas ar novecošanos, bet vajag izmantot arī iespēju, kāda mums ir parādījusies, lai uzlabotu gados vecu cilvēku dzīves kvalitāti, lai viņi varētu joprojām dot pozitīvu ieguldījumu sabiedrībām. Šajā kontekstā inovācijām var būt būtiska loma. Un šeit runa ir par Eiropas inovācijas partnerību, un šī partnerība varētu iedrošināt dažas iniciatīvas tieši inovāciju jomā. Manā reģionā, Flandrijā, ir eh, Flandriskajā projekts, kas vērsts uz to, lai uzlabotu aprūpi gados veciem cilvēkiem, kas veicina arī attīstību veselības nozarē. Līdz ar to mums ir svarīgi ņemt vērā inovācijas saistībā ar novecošanos. Un tas ir arī Eiropas 2020 stratēģijas ietvaros. Uh, Inovācijas ir svarīgas, lai palīdzētu gados veciem cilvēkiem labi novecot, bet tiek radītas arī darba vietas. Šajā ziņojumā nevajag aprobežoties tikai ar aktīvu novecošanu, bet mūsu darbībā ir jābūt konkrētiem mērķiem. Mums ir jādod ieguldījums strateģiskā plāna īstenošanā, ņemot vērā konkrētos rezultātus, ko mēs varam iegūt. Es priecājos, ka varu konstatēt, ka mūsu referente parakstā zem Eiropas komisijas izteiktajiem mērķiem, ja referente atļautu. Es gribētu teikt, ka neesmu vienmēr vienās domās ar viņu, jo es liktu akcentu uz saikni starp inovācijām un aprūpi un uz strateģisko plānu, jo komisijas paziņojums būtiski attiec uz strateģisko plānu. Ja atļausit, priekšsādātāji, es gribētu uzdot Eiropas komisijai jautājumus. Eiropas komisija ir 27. jūnijā šogad publicēja preses paziņojumu, kurā teikts, ka 261 eh, projektu iesniegušas iesaistītās puses. Šajā preses paziņojumā ir atsauce uz partneru konferenci, kas, nu, protams, nejaušības dēļ eh, notiek šodien tā bija paredzēts, un es gribētu jautāt Eiropas komisijai, kā tā vēlas eh, piešķirt konkrētas īpašības šai inovācijas partnerībai, vai komisija varētu dot pirmos labas prakses piemērus, vai komisija ir lietas kursā par šķēršļiem, kas apgrūtina šo Eiropas inovāciju partnerību, un ko komisija varētu šai gadījumā darīt, vai Eiropas inovācijas partnerībai būs plašs atbalsts dalībvalstīs. Lūk, tādi ir mani jautājumi, un es priecājos par sadarbību ciešo un aktīvu nākotnē ar referenti un ēnu referenti. Presidentes. Tālāk, Oreste Rosī. Paldies, priekšstādātāji. Mūsu nostāja pozitīva pret šo ziņojumu, un man jāsaka, ka es piekrītu referentei lielos vilcienos. Bet gribētu jautāt, vai nevarētu šeit tomēr pievienot grozījumu apsvērumos par novecošanos Eiropā. Protams, par laimi mēs dzīvojam ilgāk, bet ir tiesa, ka ir mazāk mazāka dzimstība, un referente runā tikai par migrācijas pozitīvo ietekmi. Manuprāt, šeit vajadzētu runāt arī par ģimenes dienestiem, jo bieži vien bērnu nav vienkārši tāpēc, ka ģimene nevar to atļauties. Tā nav pietiekama atbalsta. Eh, tad, kad sieviete ir stāvoklī vai pēc dzemdībām, ir atbalsts vajadzīgs, un tāpēc ģimenes atbalsta dienests varētu arī veicināt demografiskā deficīta eh, novēršanu mūsu valstīs. Runājot par pirmo pīlāru, profilakse tiek runāts par dažādām sistēmām, un ir tiesa, ka jāņem vērā tas apstāklis, ka Pat, ja agrīnā diagnostika var uh, radīt neliederīgus izdevumus, nu, nu, ja ir negatīvs uh, diagnostikas rezultāts, nu, jo labāk. Bet, kad jūs konstatējat slimību, protams, ir zināmas priekšrocības no veselības viedokļa raugoties, un tas ļauj ātrāk rīkoties un ar mazākām izmaksām jāskatās, vai tik tiešām tas izmaksātu uh, e, mazāk, ja mēs gaidītu ilgāk, neņemot vērā to ietekmi, kas ko tas var atstāt uz personas dzīves kvalitāti. Ja mēs ļaujam Nu, ja mēs varam diagnosticēt pateicoties mūsu iespējām eh, tās eh, slimības, kādas bērniem varētu būt, eh, tad, kad viņi būs lieli, tad labāk varbūt ir prevencija mm, nekā ārstēšanā. Aprūpē un ārstēšanā mēs esam aizmirsuši to, ka daudzas gados vecas personas saskaras ar problēmām, kuras ir citur sastopamas nepieciešamas pielāgošanas darbības, kur cilvēkiem, kam ir grūtības ar pārvietošanos, tas attiec ne tikai uz gados vecām personām, kam ir grūti pārvietoties, grūti pārēst, iet uz teātru, spēlēt bowlingu. Reizēm vajag izmantot dažādus palīdzības mehānismus, Vajag respektēt cilvēku invalīdu tiesības un respektēt novecojošo cilvēku tiesības. Šādu aprūpi mēs varam sniegt arī nelielos centros. Protams, pilsētā nākas daudz pārvietoties. Un dzīves kvalitāte tas ir izjūtams. Un labāk varbūt ir bieži vien eh, mazos centros nodrošināt aprūpi nekā lielas eh, pilsētās. Un tad gados veciem cilvēkiem, kas eh, dzīvo savā mājoklī, var nodrošināt labākus lab, pakalpojumus. Un es jautātu referentei, vai viņi akceptēs manas grozījumus, un iepriekš jau pateicos. Vielen dank. Damit haben wir die. Paldies. Līdz ar to ir noslēgusies eh, ēnu referentu izteikšanās. Mums te ir problēma ar laika plānojumu, ir vairāk kolēģi, kas ir pieteikušies runāt. Tātad Francois Grosteta, Hībner, Klās, Pēterle un arī Jokunī kundze. Vai es kādu aizmirsu? Nē, Līdz ar to, ar to mēs noslēgsim runātāju sarakstu un lūkšu izteikties lakoniski 1 minūte 30, lai mēs pagūtu izskatīt arī nākamo darba kārtības punktu. Grostēts kundze. Pirmais punkts priekšsādētāji pie, piezīme. Es varu izteikt nožēlu, ka Eiropas parlaments oficiāli nav pārstāvēts Eiropas inovācijas partnerībā aktīvām un veselībām vecumdienām, jo šajā partnerībā ir Eiropas komisija, dalība valstis, reģioni, privātais sektors, veselības nozares profesionāļi, sociālās organizācijas, organizācijas, kas pārstāv pacientus, bet tur nav Eiropas parlamenta. Manuprāt, tā ir kļūda. Liotāras kundzes ziņojums. Es būtu gribējusi, lai mēs vairāk uzstātu uz inovācijām. Yeah jo runa ir par Eiropas inovācijas partnerību aktīvām un veselībām vecumdienām. Šī partnerība ļauj izteikt priekšlikumus specifiskai darbībai, kas saistīta ar inovāciju. Izaicinājums ir, lai mums būtu Uh, gudrāka inovācija izmantošana, lai at, dotu atbildi sociāli ekonomiskajiem izaicinājumiem, vajadzīgas inovācijas informācijas tehnoloģiju jomā un arī instrumentu jomā, kas ļauj inf interaktīvām informācijas sistēmām um, gados veciem cilvēkiem nodrošināt pieju tām mājās. Runājot par aprūpi un veselību, nepieciešams pastiprinātu pētniecību, jo klīniskie testi bieži vien ir veikti, bet nav ļāvuši rast risinājumu, lai cīnītos ar slimībām, kas saistītas ar novecošanos. Vajag iedrošināt farmaceitisko rūpniecību neatteikties no darbības šai jomā, jo vairāk nekā iepriekš mums ir vajadzīga privātā un valsts partnerība un jāatbalsta inovācijas, lai mm, e, iz, novērstu neurodeģeneratīvās slimības. Es atbalstu uh, Leotāras kundze ziņojumu, bet es iesniegšu vēl vairākus grozījumus par punktiem, kurus nu pat minēju. Paldies, Grostats kundze. Kopumā mēs mēģinājam šajā augstā līmeņa grupā uh, iekārtot arī mūsu pārstāvi. Un Mums bieži vien ir nācies eh, noraidīt līdzdalību šajās augsta līmeņa grupās. Es uzskatu, ka tas bija pareizi, ja tādējādi tika sargāta parlamenta neatkarība, bet es nedomāju, ka mums vajadzētu šīs diskusijas sākt eh, šeit. Eh, un uh, atteikumam bija savi iemesli. Gutieres skundze. E, wszyscy stwierdzamy fakt. No, moi. Oh, sorry. Excuse me. Yeah. Sí, muchas gracias. Yo quisiera decir, eh, unirme al... Paldies, priekšsādātāji. Gribēju teikt, ka piekrītu. Jāpaskata šīs augsta līmeņa grupas pieejams. Nu, nezaudēsim laiku par to diskutējot, bet divas lietas. Es pilnībā atbalstu Lietuvas kundzes dokumentu atbalstu uh, referentes nostāju, bet ir jautājums, kas mani uztrauc. Mēs visu nevaram atrisināt vienā dokumentā. Novecošanas jautājums ir ļoti komplicēts, un manuprāt, vajadzētu piedāvāt, un es to izteikšu grozījumā, lai tiktu izstrādāta integrēta programma, kurās mēs varētu veikt monitoringu, kā tas ir vides jautājumos, lai redzētu, kādi ir parametri, kas ļauj noteikt prioritātes un raudzīties, cik lielā mērā dažām valstīm ir atšķirīga politika. Manuprāt, ir nepieciešams šāda veida monitorings un prioritāte gados veciem cilvēkiem. Daži ir ģimenēs, citi nē. Mums ir ziņojumi, kas runā par eh, tādām svarīgām problēmām kā vientulība, kas sagādā nemazākas problēmas kā tabaka, piemēram. Un eh, Protams, ir arī pārtikas problēmas, palīdzības problēmas un tā tālāk. Tā, mani uztrauc tas, ka tas, ko es zinu par šo partnerību, ir arī lobiju piedalīšanās saistībā ar tehnoloģijām. International Tribune eh, pirmajā lapusē teikts, ka uh, tiek zaudēts uh, Eiropas parlamenta prestižs sakarā ar lobiju darbību. Es zinu, ka partnerība ir uh, saistīta ar šo tehnoloģisko aspektu. Uh, ir teikts, ka tikai pateicoties tehnoloģijām var atrisināt gados vecu cilvēku problēmas. Manuprāt, mūsu mērķim vajadzētu būt Eiropai 2020, ir vajadzīga inovāciju platforma, bet ir tiesa, ka ir arī tehnoloģiskās utopijas. Uh, vairāk jārunā par sociālo aspektu, ko prasa vairāk kolēģi. Forina. Paldies, Hibners kundze. E, dziękuję bardzo. E, tak się składa, że społeczeństwo Europy się starzeje i wszyscy będziemy albo w stanie. Sta... Priekšsēdētāji, tā nu ir sanācis, ka mūsu sabiedrība noveco, un mēs visi saskaramies ar šo problēmu. Arī mūsu ģimenēs ir gados vecāki cilvēki, un mēs paši arī novecojam. Uh, Novecošana ir dabīga dzīves sastāvdaļa, un labam veselības stāvoklim vajadzētu būt ļoti būtiskam, tāpēc eh, būtu jākoncentrējas uz profilaksi, tāpat arī uz aprūpi, rehabilitāciju, tostarp sociālo aprūpi, kas ir ļoti būtiski mērķi, un ne visur to sasniegšana tiek nodrošināta. Trūkst profesionāļu, kas varētu strādāt šajās jomās. Mums jāizvēlas arī citādāka pieeja urbanizācijai un demokrāt, demografiskajām izmaiņām un arī par to ir jāpadomā. Aktīva novecošana ir iespējama, ja pastāv mūžizglītība, un to starp arī aktivitātes veselības veicināšanai. Mums ir jārūpējas uh, lai cilvēki varētu mācīties, lai cilvēkiem būtu iemesls iziet no mājas. Es domāju, ka mums vajadzētu pārskatīt iespējamos risinājumus Eiropā, pasaulē un jāizvēlas labākie risinājumi gan Eiropā, gan pasaulē. Paldies, uz pusotru minūti vārds kolēģie klāsai. Jā, tāpat kā pārējie kolēģi, es centīšos, bet ziniet, kad sirds ir pilna, tad vārdi gāžas pār malām. Uh, Es domāju, ka šis ziņojums ir pārāk šauri formulēts. Es eh, labprātāk redzētu vairāk pozitīvo lietu, kā jau kolēģis Rosija sacīja, demografiskās pārmaiņas eh, ir viesušas zināmas tendences, taču tas nav iekļauts ziņojumā. Un eh, tostarp arī te ir jārunā par dzīmstību, un arī to vajadzētu pieminēt ziņojumā, nevis tikai uh, Slimības vecumdienas nenozīmē tikai slimības. Uh, veci cilvēki arī piedalās dzīvē, un mums vajadzētu pieminēt uh, pozitīvus piemērus, kā jau Hībners kundze sacīja, stāstīja par šīm universitātēm, kurās varētu mācīties veci cilvēki. Tostarp vajadzētu pieminēt darba laiku, iespēju veciem cilvēkiem ilgāk piedalīties darba tirgu. Tāpat arī vajadzētu runāt par vecu cilvēku vērtību Ir ļoti daudz dažādu uzsvaru, ko mēs varētu iekļaut. Un uh, nav runa tikai par negatīviem aspektiem. Pateicoties medicīnas attīstībai, ir arī daudz pozitīvu lietu, ko cilvēki vecumdienās var darīt, un, diemžēl, ar pusotru minūtu tam visam nepietiek. Paldies! Pateicos vārds kolēģim Pēterlē, pusotra minūte. Cienīgi, par očvauki esam hvaleži. Paldies priekšsēdētāji. Es pateicos referentāji par šo lielisko ziņojumu, jo viņa atsauc uz sociālo-ekonomisko kontekstu, uz pacientu centrālo lomu un uh, cilvēku iespēju neatkarīgi dzīvot. Protams, uh, nevaram runāt tikai par tehnoloģiskām inovācijām, ir jārunā arī par sociālām inovācijām. Sabiedrība ir jāuzlabojas un jāsniedz lielāks atbalsts aktīvai novecošanai. Daudzās dalību valstīs valda standartizēti modeļi aprūpes iestādēm, bet vajadzētu, bet citās valstīs tiek vairāk uzsvērta neatkarīga dzīve. Es domāju, mums vajadzētu pluralizēt šos dzīvesveidus, samazināt izmaksas un vairāk uzsvērt eh, tādu pārpaudžu filozofiju. Un tādā veidā mēs varētu panākt labākus rezultātus daudzās dalībvalstīs. Sofija Kunī. Paldies, priekšstādātāji. Gribu sveikt referentes darbu, kas ir lielisks pamats eh, tālākām pārdomām. Divi, trīs elementi, eh, par kuriem es iesniegšu grozījumus. Pirmais attiecas uz sportu un fiziskām aktivitātēm. Uh, ziņojumā šis aspekts nekur nav pieminēts ne ar vienu vārdu, bet tas ir elements, kas man šķiet svarīgs, jo referente norāda, ka aktīva un veselīga novecošana ir svarīga. Un mums vajag uzstāt uz fiziskajām aktivitātēm un sportu, vēl jau vairāk tāpēc, ka sports ir Eiropas Savienības kompetencē tagad kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā, un Tas ir vienlaikus veselības instruments, bet arī sociālās saiknes instruments, kas ļauj gados veciem cilvēkiem, piemēram, izvairīties no izolētības, no vientulības, darbojoties grupās sporta aktivitātēs. Tas ir pirmais. Otrais, runa nav par attiecībām starp paudzēm, gados veci vīrieši un sievietes labā veselībā, fiziskā un garīgā veselībā var dot patiesu uh, ieguldījumu jaunajām aktīvajām paaudzēm, un manuprāt, tas ir tas, uz ko mums vajag uzstāt. Vajag izmantot šīs prasmes. Es jau praktiski pabeidzu. Arī a, a, mājokļa adaptācija ir svarīgs elements. A, kāpēc, lai neizmantotu Eiropas fondus tāpat kā energoefektivitātes gadījumā, lai finansētu mājokļu pielāgošanu un padarītu personas autonomu savā mājoklī. Paldies! kurz das Wort geben. Bitte. Paldies. Eh, vārds komisijai īsumā. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties eh, par šo ziņojumu, jo komisija ar šo jauno iniciatīvu ir uh, mēģinājusi eksperimenti, tas ir izmantot inovācijas ne tikai kā tehnoloģisku iespēju, bet izvērtēt iespēju realizēt sociāli inovatorisku pieeju un veidot tādu sistēmu, kas ļautu uh, izmantot šīs uh, inovatīvās idejas un jaunatklājumus. Tātad mums ir trīs galvenie mērķi. Pirmais ir uzlabot iedzīvotāju veselību un dzīves kvalitāti. Otrais - nodrošināt eh, veselības aprūpas sistēmu ilgtspēju un kvalitāti. Un trešais - radīt jaunas iespējas gan uzņēmumiem un tirgiem, gan cilvēkiem radot jaunas darba vietas šajā jomā, jo šī joma ir uh, atvērta jaunām iespējām. Mēs nevēlamies šai partnerībai izmantot jaunu finanšu instrumentu, bet rīkojoties savādāk, izmantot jau esošos resursus izvairīties no dublēšanās un nodrošināt maksimālu sinerģiju. Komisija izvirzās jautājums par to, kas notiek šajā partnerībā. Jāsaka, ka esam saņēmuši pārsteidzošas reakciju. Mēs saņēmām atbildes no 261 konsorcija Eiropā, uh, un viņi apliecina, ka viņi ir gatavi rīkoties, lai panāktu ātrus un konkrētus rezultātus. Tieši tādēļ komisijas plānā mēs runājam par konkrētiem pasākumiem. Ir identificēti seši konkrēti pasākumi, kuru mērķis ir piemēram izmainīt sistēmu atbilstoši, kurai medikamenti veciem cilvēkiem tiek izrakstīti, jo uh, vecie cilvēki parasti cieši uh, no uh, vairākām saslimšanām vienlaikus. Otra lieta. Ir izvairīties no tā, ka vecie eh, cilvēki krīt un eh, gūs dažādas traumas, eh, lūzumus. Bez tām mēs strādājam pie tā, lai cilvēki varētu aktīvi darboties, neraugoties uz savu invaliditāti. Un Nākamā aktivitāte, ceturtā aktivitāte ir nodrošināt uh, pasākums uz vietas, piektais pasākums - nodrošināt aktīvu dzīvi ikvienam, kas ļautu izmantot patreiz tirgu esošo potenciālu, kas ļautu nodrošināt ilgāku mūžu un labāku dzīves kvalitāti. Sasta aktivitāte ir radīt vidi, kas ir draudzīga gados veciem cilvēkiem. Tātad seši konkrēti pasākumi. Mēs necenšamies izgudrot riteni no jauna, bet mēs fokusējamies uz šīm četrām galvenajām jomām. Jūs vaicājāt mums, vai ir kādi šķēršļi? Jā, protams, šķēršļi ir, bet Šīs partnerības ietveros partneri viens otram palīdz. Piemēram, mūsu sistēmas nav spējīgas sadarboties, jo, piemēram, ir struktūras, kas var darboties tikai lokāli. Tādēļ viens no mūsu izaicinājumiem ir nodrošināt šo sistēmu sadarbspēju. Mums ir arī vairāki praktiski pozitīvi piemēri. Viens, piemēram, Skotijā ir ļoti labs reģionālais risinājums, kas nodrošina integrētu pieeju veselības aprūpēji, neraugoties uz iedzīvotāju apdzīvotības zemo blīvumu. Tālāk piemēram, ir piemēri tām, kā sekot cilvēku um, fiziskajam stāvoklim, uh, piemēram, ja viņi cieš no nepilnvērtīga uztura. Tad, tad ir daži piemēri par to, kas notiek, Ja runājam par ieviešanu, tad tas notiek, protams, vietējā un reģionālajā līmenī, un šodien, piemēram, ir arī liela konference, kur ir vairāk nekā 450 dalībnieku, un kuras ietveros partneri apmainās ar pieredzi, lai nodrošinātu lielāku efektivitāti. Möchte die Berichterstatterin noch? Paldies, vai referente vēl vēlētos eh, komentēt šeit izskanējušo? Jā, sorry, Mike, vēl tu grāk heel kort reagēra. Jā, es gribētu ļoti īsi reaģēt. Paldies visiem, kas nāca klajā ar ieteikumiem, lai vairāk akcentētu slim, hronisku slimību diagnosticēšanu, sportu, fiziskās aktivitātes. Protams, tam jāparādās manā ziņojumā varu tikai jūs iedrošināt iesniegt grozījumus. Bet es gribētu pateikt vienu lietu. Daži kolēģi teica, ka vajag akcentu likt tikai uz inovācijām aprūpes jomā. Manuprāt, ar to nepietiek, jo viens no šīs partnerības elementiem ir apstākļu, dzīvē draudzīgu apstākļu radīšana, kā teica Eiropas komisija. Likt uzsvaru uz vīdi un pārtikas drošību, kas ir mūsu kompetencē. Ir, tas ir ļoti svarīgi un tas absolūti jānorāda ziņojumā. Tika uzdots viens jautājums par struktūrālu pieeju ekonomikas un sociālajā jomā. Nodarbinātības komiteja neapšaubāmi arī dos savu ieguldījumu šim ziņojumam, bet es domāju, ka pirmām kārtām jāskatās, lai šie cilvēki <clears throat> nenonāktu zem nabadzības sliekšņa. Nevajag pārāk daudz varbūt uzbrukt pensijām un pabalstiem, kas tiek izmaksāti <clears throat> gados veciem cilvēkiem, jo tas var sagādāt ilgtermiņā problēmas veselības jomā. <clears throat> Inovācijas vides jomā un pilsētās varētu ļaut darba vietu radīšanu, uzņēmumiem par to jādomā. Man šķiet, ka tas būtu labi ekonomikas atvesaļošanai un tā nebūtu lejupējoša spirāle. Paldies jums visiem par jūsu ieguldījumu un ceru, ka mums būs arī citas iespējas par to runāt. Paldies Lietāras kundzei. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 23. novembris, 18. decembrī ir balsošana, un plenāra sēdē visticamāk mēs runāsim par to februārī 2013. gadā. Pievēršamies nākamajam darba kārtības punktam, un uh, kolēģi Krista Klāsa tad, tad pārņem darbu pie šī darba kārtības punkta 16. Paldies, priekšsēdētāji. Manā priekšā ir šis nepaveicamais uzdevums nulle minūtēs tikt galā ar veselu darba kārtības punktu, bet es ceru, ka tulki dos mums mazliet vairāk laika. Es došu vārdu uzreiz mūsu kolēģim Oreste Rosī. Viņš ir uh, strādājis pie tēmas lielāka iegūma ēs vidas pasākuma jomā - uzticības vairošana ar padziļinātiem zināšanām un rēģēšanas spēju. Vārds Rosī kungam. Thank you. Sī. Grazie, grazie Presidente, sarò velocissimo. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos pavisam īs, jo mums tiešām vairs nav laika. Tātad mēs esam centušies iegūt maksimālo labumu no uh, eh, vidas jomā esošās likumdošanas atbilstoši komisijas paziņojumiem šajā jautājumā. Uh, mums rodas vairāk iebildumi. Piemēram, mēs redzam, ka reģionālajām un vietējām pašvaldībām uh, netiek piešķirts uh, pietiekam, pie, piešķirt pietiekami liela ietekmēšanas spēja vai loma. Eh, tajā pat laikā jāatcerās, ka vidus pasākumu realizēšanai ir nepieciešams iespējīgs finansējums, un tādēļ domājot par šiem pasākumiem, domājot arī par pārklāšanās novēršanu, ir jādomā par maksimāli efektīviem un eh, nepārāk dārgiem pasākumiem, kurus neapgrūtinātu vēl lielāks birokrātiskais sloks. Bez tam man tiešām ir ļoti žēl, ka. Pirmajā lasījumā eh, daudz kas ir ticis apturēts, jo es domāju, mums ir jārīkos drīzāk ātrāk. Paldies referentu kungam, paldies, ka bijāt lakoniskas, jūs priekšlikumi ir formulēti arī rakstveidā, un es mēģināšu dot vārdu ēnu referentiem īsajā laikā, kas mums ir palicis, un norādīšu arī, ka ir plānota otrā viedokļa apmaiņa 28. novembrī, un termiņš grozījuma iesniegšanai ir 5. decembris. Es eh, lūkšu tos kolēģis, kas ir pieteikušies runāt, izteikties ļoti lakoniski. Eh, Florence, kungs, jā, priekšsēdētāji. Es eh, piekrītu Rosī kunga teiktajiem un ziņojumā paustajai domai kopumā, ja man jautātu, kādas problēmas Eiropā šobrīd ir saistībā ar es vidas pasākumiem, tad būtu jāuzraksta 20 līdz 30 lapas un uh, pat tiešām vajadzētu saukt lietas īstajos vārdos, jo šīs problēmas kritizēt, tas ir ļoti viegls uzdevums. Uh, bet noteikti, kur tad ir faktiskās problēmas vai reģionālajās iestādēs vai kur citur, tur Rosīkungs nav sniedzis atbildi. Un uh, jūs vienkārši uh, sakāt, jā, ar MVU ir problēma, tad lūdzu izsakieties skaidrāk. Un jāsaka arī, kur tieši ir šī problēma un kur tad ir vajadzīgas izmaiņas, piemēram, attiecībā uz rīču vai emisiju tirzniecības sistēmu es domāju, ka jūs neesat piekļuvusi īsti problēmas saknei, un arī eh, subsidiarietāte būtu jāpiemina. Jūs sacījāt, ka turpmāka Eiropas Savienības regulējuma definēšana eh, sagādāt problēmas, bet es domāju, ka regulējums ir jāpadara skaidrāks, ir jānodrošina, piemēram, eh, līdzvērtīga tiesību akta īstenošana. Ja mēs, piemēram, paraugāmies, kā tiesību akti tiek īstenot Austrijā un Itālijā, mēs redzam šo atšķirību. Un Rosīkungs, es labprāt uh, dot arī savu pienesumu jūsu darbam. Un uh, es domāju, ka jūsu izvēlētā pieeja, es sapratu jūsu ceturto pantu, tas ir sarežģīti tulkots ietver to, ka jūs sagaidāt, ka Eiropas Savienība maksās, lai dalību valstis īsteno tiesību aktus, nu tā nevar būt taisnība. Piemēram, paraudzīsimies uz atkritumu problēmu. Milānas uh, atkritumi. Nu, īstenojiet regulējumu šajā jomā. Un, ja problēma ir Eiropas līmenis, tad nosauciet to īstajā vārdā, un mēs mēģināsim palīdzēt kopīgi to reglamentēt. Un jā, un uh, priekšsēdētājs, labad, es labāk pabeigšu savu sakāmo. Jā, šajā īsajā laikā, kas mums palicis, es labprāt dotu vārdu Džalainanam un arī N referentam Satorasī un Gērlingas kundze, Okonī kundze, es lūkšu jūs izteikties nākamajā diskusijā. Lainen kungam vārds. Jā, paldies, izteikšos īsi. Šis ir ļoti svarīgs ziņojums, jo ēst tiesību aktu īstenošanas trūkumi šobrīd kaitē situācijai vides un ekonomikas jomā. Mēs zinām, ka mm, ir eh, zaudēt miljonu investīciju un būtu varēts izveidot ļoti daudz darba vietu. Uh, Un es piekrītu kolēģim Florencam, ka mūsu nostāja nedrīkst būt uh, pārāk uh, maiga šajā ziņojumā. 27. dalību valstīs ir atšķirības tiesību aktu īstenošanā visos līmeņos. Doktors Štablers jau norādīja, ka viens un tas pats tiesību akts vienā valstī tiek īstenots viegli un ātri, citā ļoti lēni un komplicēti. Un līdz ar to mums ir vajadzīgs ietvers, mums ir vajadzīgi kontroli, mehānismi, instrumenti, uh, kādā veidā mēs varētu sekmēt šo īstenošanu. Tāpat jāpiemina septītā vidas rīcības programma, arī tur ir problēmas ar īstenošanu. E, Īstenošana jānosaka par prioritāti un visi mehānismi un instrumenti jāpadara konkrēti, kā jau to norādīja Florence kungs, un tikai tad būs iespējams panākt progresu. Jā, paldies. Nākamais runātājs Satorasī ja, ja kiitoksia raportio. Paldies priekšsēdētāji, paldies referentam par šo darba dokumentu. Es piekrītu Lorenz kungam un Lainēna kungam par to, ka ir nepieciešams panākt progresu šajā jomā. Referents uzsver vietējo pārvalžu uh, lomu, un ar to nepietiek, eh, lai risinātu kopējo problēmu, jo ir jāpievēršas arī nacionālajām iestādēm, kas ir atbildīgas par eh, tiesību aktu īstenošanu vidas jomā. Komisijas paziņojumā ir daudz priekšlikumu, kas uh, ved pareizajā virzienā, piemēram, runāt par datu apkopošanu tādā veidā, lai šos datus varētu izmantot dažādiem mērķiem. Tāpat arī ir nepieciešami zināmi pūliņi, lai skaidrotu iedzīvotājiem, kā viņi var gūt labumu no vīdes tiesību aktu īstenošanas, un tas ir jādara ļoti konkrēti, viņiem saprotami. Un bieži vien notiek tā, ka cilvēki aizmirst problēmu tad, kad tā ir atrisināta, piemēram, manā valstī. Tā notika ar tiesību aktiem attiecībā uz sēru jūras transportā. Es izlasīju ziņojumu, ka pirms 20 gadiem tika nolemts reglamentēt uh, sēra jomu, krīta jomu, atvainojiet, un, un citas detalizētākas jomas. Ja cilvēki pievērst uzmanību tiem pasākumiem, kas tiek īstenoti, tad uh, dalību valstīs arī būtu labāk rezultāti. Priekšsēdētāji, atvainojiet, bet pārējie izteiksies nākamajā diskusijā. Šodien šeit ir pārstāvi no komisijas. Un ņemot vērā to, cik maz laika mums ir, es jautāšu, vai komisija arī vēlētos izteikties nākamajā diskusijā, vai arī ļoti īsi tagad. Ir vienprātība vai referents piekrīt šai mūsu pieejai, ka mēs tagad beigsim darbu. Uh, Un uh, mūsu rīcībā jau tāpat būs īsāks pusdienu pārtraukums. Paldies visiem! Un nākamā viedokļu apmaiņa būs 28. novembrī. Un arī tur tad varēs uh, tikt pie vārda tie, kas šodien nevarēja izteikties. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 5. decembris. Paldies jums visiem, jo īpaši tiem, kas izturējuši tik ilgi. un nākamā sanāksme būs 12. Eh, decembrī 15. Briselē. Paldies!